Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Sāksim uh, otro mūsu komitejas sanāksmes daļu. Šajā rīta cēlienā tātad sākas otrā daļa. Strādāsim līdz pūs 12. Pūs 12. savukārt notiks koordinātoru sanāksme. Pirmais darbkārtības uh, punkts uh, šajā rīta cēlienā. mūsu piektā kopā sanāksme, tātad kopā ar Vilu Itāla kungu. Viņš ir eh, revīzijas palātas eh, vadītājs. Viņš atbild par eh, revīzijas palātas institucionālo sadarbību un attiecībām, un tas, protams, mums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un vēlos jums atgādināt, kolēģi, ka Itāla kungs um, sniegs mums aktuālu informāciju par sadarbības starp parlamentu un uh, revīzijas palātu un to, kā šī sadarbība var stiprināt uh, Eiropas Savienības izpilda varas uh, kontrolas mehānismu. Kā jūs ziniet, mēs virzāmies ceļā uz labāku likumdošanu un labāku likumdošanu reizēm nozīmē mazāku likumdošanas. Nevienmēr, protams, bet reizēm tas tieši to arī nozīmē. Uh, Un tādēļ ārkārtīgi svarīgi, lai mēs stiprinātu mūsu mm, kontrolas eh, pasākums. Nu, piemēram, īstenošanas eh, ziņojumi šai sakarā būs ārkārtīgi svarīgi. Un Itālijas kungs eh, mūs informēs arī par 2015. gada revīzijas palādes darba plānu, jo sevišķi par īpašiem ziņojumiem, kurus gatavo revīzijas palāta. Informēšu jūs, kolēģi, ka īpašie ziņojumi, ko gatavo revizijas palāta, sevi ietver uh, atsevišķu darbispildes un, un uh, atbilstības uh, ziņojumus, konkrēti šajā gadījumā runa par diviem - energo pievēršu drošība. Un kododrošības jautājumi. Nu, ir runa par uh, efekti, tātad līdzekļu izmantoto efektivitāti un izmantot efektīvu līdzekļu izmantošanu ir nepieciešama um, atskaitīšanās un saulēcīga um, ziņošana par šiem jautājumiem. Tā, kā tiek tērēt savienības līdzekļus? Protams, tas ir arī mums ārkārtīgi svarīgs jautājums, ja mēs runājam par īstenošanas ziņojumiem. Šīs dienas viedokļa apmaiņa dos iespēju visiem, visiem interesētiem deputātiem saņemt informāciju un arī atbildes par uh, revīziju, revīzijas palātas darbu. Un dos iespēju sagatavot arī savus ierosinājumus un rekomendācijas revīzijas palātai. Attiecībā uz revīzijas palātas darba programmu nākamajam gadam. Līdz valsts kungs līdz ar to gaida no mums puses arī kāds konkrēts priekšlikums sanāksmes gaitā. Bet ievadām Itālijas kungs uh, varbūt. Uh, Sākumā tādi ievad komentāri no jūsu puses. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi. Esmu kārtīgi gandarīts par to, ka man ir iespēja uzrunāt šodien šeit jūsu komiteju. Šī pirmā reize šķiet, kad uh, revizijas palātas loceklis uzstājas šajā komitejā, un tādēļ es sākumā daži ievadvārdi, un tad labprāt uzklausīšu jūsu idejas vai jautājumus. Uh, par manas palātas darbu. Tātad, ja būs kādi jautājumi, tad, protams, vienkārši tiem atbildēt. Bet uh, sākumā uzsvēršu, ka revīzijas palāta ir Eiropas Savienības uh, neatkarīgs uh, ārējs um, revīzijas um, iestādījums. Mēs neesam daļa no komisijas iekšējās kontrolas. Mēs esam arī daļa no jebkuras citas institūcijas. Viens no mūsu mandātiem, kas noteikts um, līgumos, ir sniegt palīdzīgu roku padomē parlamentam realizējot kontrolas funkcijas pār Eiropas Savienības budžetu. Jo labāk mēs realizējam šo uzdevumu, jo labāk mēs spēsim nodrošināt uh, demokrātisko Eiropas Savienības eh, atskaitīšanos pilsoņu priekšā. Divas no mūsu ilgtermiņa prioritātēm ir konkrēti vērstas uz uh, to, lai atbildētu šim izaicinājumam. Pirmkārt, mēs uh, koncentrējamies uz, um, uz procesiem, lai uzlabotu Eiropas Savienības atskaitīšanās uh, um, spējas, arī sevišķi darbas pildi. Un, nokārt, eh, mēs eh, sadarbojamies ar mūsu partneriem, lai eh, um, tātad maksimāli efektīvi izmantotu mūsu ieguldījumu, um, uzlabotu to, kā Eiropas Savienība atskatās pilsoņu priekšā. Mūsu uzdevums ir kontrolēt, kā tiek um, realizēta um, dažādu produktu īstenošana, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja rocība. Bet pat eh, visi labākie Eiropas Savienības produkti neko daudz nedos, ja tie, kas stabili par politiku, tos neizmantos. Un mūsu ieguldījums, eh, lai uzlabotu to, kā Eiropas Savienība atskatās pilsoņu priekšā, ir lielā mērā atkarīgi no sadarbības ar eh, jums. Un, lai uzlabotu sadarbību ar svarīgākiem partneriem, ar jums un citiem, esam uzsākuši jaunu sadarbības ciklu ar šo parlamentu, lai uzlabotu mūsu audītā revīzijas um, produktu kvalitāti. Un kas tad ir šie produkti? Labāk, vispopulārākie produkti droši vien mūsu ikgadējais ziņojums, kas nāk klajā ik gadus novembra sākumā. Tāpat mēs veicam auditu apmēram 50 Eiropas Savienības aģentūrās un citās struktūrās. Mūsu uzdevumi noteikti līgumos, un tieši šie uzdevumi, kurus aprakstīju, paģēra vairāk kā pusi no mūsu rīcībā sošiem resursiem. Bet šodien vēlos jūs eh, konkrēti informēt par īpašiem ziņojumiem. Apzīmējums īpašie ziņojumi varbūt pats par sevi neko daudz nenozīmē. Un uh, ir bijis ierosinājums uh, mainīt šo apzīmējumu, lai konkrētāk uh, tātad, uh, ilustrētu to, kas šie ziņojumi ir patiesībā tie ziņojumi par, par uh, darbspēju, par, par darbizpildi. Protams, mēs iedzinamies uh, tajā, cik efektīvi un, un racionāli tiek īstenots Eiropas Savienības programmas un dažādi politikas instrumenti neredz šos uh, ziņojumus sauc par uh, rentabilitātes ziņojumiem. Nu, tieši šiem ziņojumiem, ziņojumiem plānojam nākotnē veltīt vairāk uh, laika un līdzekļu. Mūsu otru ilgtermiņu prioritāte sadarbībā ar uh, partneriem, ar jums un citiem, šajā gadījumā es runāju par parlamentu, ir tātad uh, tiešām starpības uzlabošana citos aspektos. Uh, Proti, revīzijas palātai plānojot uh, konkrētos uzdevumus un, un, un prioritātes nākamajam gadam, tad mēs vēlamies saskaņot, saskaņot pasākumus ar jums, un otrkārt arī publicējot audita pārskatus, ziņojumus, vēlamies to konsultēties ar jums. Tātad šogad esam uz, uzsākuši jaunu sadarbības ciklu. Revizijas palātas priekšsētājs uh, apmeklē jūs, tātad uh, apmeklē priekšstādātāju konferences um, pasākums un um, apspriež svarīgākos jautājumus. Un, um, un šajā CCC sanāksmē, kas notiek 9. jūnijā, uzklausījām daudzas interesantas un ierosmes idejas nākotnes revīzijām. Tagad saliekam punktus uz I mūsu darba programmai nākamajam gadam un jau esam noteikuši svarīgāko prioritāšu sārakstu. Jau pieminēju, ka tuvākās nedēļās revīzijas palāta pabeigs nākamā gada darba programmu un e, tā tiks izsūtīta visām parlamenta komitejām. Nu, mans pēdējais komentārs e, ir par e, šo īpašu ziņojumu, ja sevišķi īpašo ziņojumu um, prezentēšanu šeit parlamentā. Kā es teicu, mēs vēl stādām priekšā šos īpašos ziņojumus budžeta kontrolas komitejā, tad komitejā, bet uh, Daļa no mūsu jaunās stratēģijas, lai uzlabotu sadarbību ar eh, svarīgākiem partneriem, paredz, ka atsevišķos eh, gadījumos eh, šos ziņojumus stādīsim priekšā, prezentēsim arī pašajās komitejās. Tādējādi mūsu ziņojumu mērķa auditorija paplašināsies, un tas pats par sevi jau ir labs uh, iznākums, bet uh, Lielākais iegūms slēpjas tajā apstākļā, ka tādējādi specializētās komitejas varēs izmantot mūsu ziņojumā ietvertos, eh, ietvertās eh, ziņas un rekomendācijas, lai domātu, kā mainīt pastāvšos tiesību aktus vai, vai kur ir nepieciešami jauni tiesību akti. Pēdējais laiks, lai ārējo auditoru ziņojumu tiktu maksimāli pilnvērtīgi izmantoti parlamentu komentāru uz mūsu ikgadējo ziņojumu un īpašajiem ziņojumiem. Tātad, kā sākotnēji figurēja kā rezolūcija, rezolūcija par budžeta izpildi, nu, laiks ir mainījies, un nepiec, tātad, nepieciešama striktāka Eiropas Savienības līdzekļu kontrola, un parlamentam šeit spēlēja būtiska loma. Un es ceru, ka parlaments izmantos mūsu īpašos eh, ziņojumus arī likumdošanas un budžeta procedūrās. Priekšstādā, cienījamie deputāti, esam gatavi strādāt pie um, pamatīgiem, saulēcīgiem un lietotājiem draudzīgiem produktiem. Mums nepieciešama jūsu palīdzība uh, visos trijos aspektos, pie kā vairāk koncentrēties, kāda lai, tad saulēcīgi lai sklājā mūsu novērojums un kā tad labāk adekvātos attiecīgos uh, novērojumus darīt zināms jums. Ceram, ka mums būs labs uh, dialogs ar jūsu komitejām šajos aspektos ne tikai šodien, bet arī pastāvīgi. Nu, vēlos noslēgt, eh, izsakot pateicību jums priekšstādētāji. Nu, Komiteja, vēlreiz paldies jums par šo iespēju. Un um, gaidu jūs komentārus, eh, ierosinājumus vai jautājumus. Paldies! Paldies! Paldies, Itāls kungs! Tātad trīs jautājumus, ko būtu jākoncentrējas kad būtu labākais laiks, kad lēs klajā rezultāts. Un trešais jautājums, atvainojos, vai es nevarētu atkārtot, kāds tad īsti bija jūsu trešais jautājums. Kā tad labāk uh, komunicēt, kā, kā labāk veidot uh, saskarsmi kontaktus ar jums? Tāds bija trešais jautājums. Nu labi, kolēģi, tad nu sāksim. Kurš vēlētos uh, uzsākt diskusijas? Lūdzu, Vilkonēns koncentrācijums. jums. Jā, paldies priekšsēdētāji, Itāls kungs. Jūs vecāt, kā tad uh, uzlabot komunikāciju, sastarpējos saskarsmi. Es domāju, ka pamats ir ielikt jau labs. Jūs esat ieradušies, ieradies no revīzijas pārstāk, tiktos ar mums, un ir svarīgi saņemt informāciju no jums un arī sniegt jums, uh, iespējams, kāds idejas ir mūsu rīcībā, kā uzlabot jūsu darbu. Es vēlētos vairāk uzzināt, kādi jums ir plāni attiecībā uz nākamā gada darba programmu uz ko jūs grasāties koncentrēties, vai ir kādas īpašas jomas, par ko atbild mūsu komitejas varbūt, nu, piemēram, enerģētika, vai zinātniskā pētniecība, rūpniecība, joms, par ko mēs mūsu komiteja atbild, vai pie šīm jomām domājam piestrādāt nākamgad. Un vēl, kā ir, ja jūs uztaustē kādas eh, problēmas, eh, kāda parasti tad ir tie iemesli? Vai tādēļ, ka mums Eiropā nav pietiekams kādas tiesību normas vai noteikumi, protams, ka mums ir kādas problēmas ar tiesību aktiem, vai, vai nu, kas, kas tieši, kas ir šo problēmu pamatā. Un, vai ir arī atšķirības starp dalību valstīm, piemēram, vai varbūt ir kāds īpašs jomas, kāda sektora, kur varbūt vairāk būtu jākoncentrē uz kādu problēmu risināšanu. Paldies! Paldies! Borelli, kungs, lūdzu. Grazie, Presidente. Giusto <clears throat> due parole. Paldies, Un um, tas arī sveikt Itālijas kungu mūsu vidū. Mēs tiešām augstu vērtējam jūsu iestādes darbu. Mēs uzskatām, ka revīzijas palātas veiktais darbs ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs cīnītos pret uh, tātad, publisko līdzekļu izšķērdēšanu. Nu, tā ir būtībā daļa no mūsu politiskā DNS. Tā kā tiešām ir svarīgi arī turpmāk stiprināt jūsu institūcijas uh, politisko mandātu. Un tā ir ķeršos pie lietas. Esmu bijis šeit, šajā parlamentā, vien pusotru gadu, bet neskatoties uz to, mūsu grupa augstu vērtē jūs nesenās iniciatīvas, pieminēšu tikai dažas no tām. Tad, pirmkārt, jūs uzlabojat jau Barozu divi komitejas, komisijas, respektīvi, darba īstenošanu. Jūs uzlabojāt kontroli dažās Eiropas aģentūrās, kur, kur jūs uzrādījāt struktūrāli raksturu problēmas. Uh, Un arī nācāk klājā ar teicamām rekomendācijām, kā uzlabot šo aģentūru darbu. Jūs tāpat arī analizējāt, cik efektīvi tiek uh, izmantot kohēzijas līdzekļi, civilās infrastruktūras līdzekļi. Mēs ceram, ka šie pasākumi turpināsies, jo ja galu galā tas ir viss Eiropas Savienības un tās pilsoņu interesēs, lai līdzekļi tiktu izmantoti racionāli. Jums, protams, ir ļoti specifiska loma spēlējama Eiropas Savienības struktūrās, jūs profesionālais pienesums ir vitāli svarīgs un nepieciešams, lai uzlabotu šo institūciju iekšējās kontrolas un audita kultūru. Mēs pilnīgi noteikti atbalstīsim jūs institīvu. <clears throat> Uh, thank you, colleagues. Uh... Paldies, kolēģi. Vēlos jums um, atgādināt kādu, vai varu paskaidrot kādu svarīgu aspektu. Itāls kungs uh, pamatoti pirms brīža pieminēja ka tā tipiska sanāksme, kurā viņi parasti piedalās, ir CCC, um, jeb konferenču vadītāja komiteja. Un pēc man mūsu um, aicinājuma pēc pāris mēnešiem viņš arī piedalījās šādā sanāksmē, bet paš, uh, pašas revīzijas palātas priešlikums bija uh, lūgt nākt un tikties ar atsevišķām komitejām. kas uh, no revīzijas ja audita viedokļa raugoties ir uh, ir eh, būtiskāk, jo varbūt ne visas komitejas eh, revīzijas palātē sastāda eh, vienādu interesi, bet atsevišķas komitejas katrā ziņā sastāda gan, un tādēļ arī uzaicinājām Itālijas kungu šeit, lai tātad liktu pamats turpmākai sekmīgai sadarbībai. Vai vēl kāds vēlētos izteikties, jo arī man pašam ir vairāk jautājumi, Itālijas kungs, ja jautājumu no zāles nav. Pirmkārt, Mūs interesē visbiežāk pieļautās kļūdas, eh, izmantot Eiropas Savienības līdzekļus. Eh, tad kādas būtu tādas tipiskākās kļūdas, par ko jūs mums varētu informēt, jo īstenošanas eh, ziņojumos ir svarīgi, lai mēs tiešām pievērstu uzmanību šādām kļūdām. Nu, vēl jautājums programmas, kā, tādas programmas kā apvāršanas 2020 un kosme. Komisija ir uzsākusi uz priekšdarbus uh, šo programmu izpildes vidusposmu pārskatam. Nu, ja mēs vēlētos labāk eh, sadarboties eh, un sagatavoties šo programmu vidusposmu pārskatam, jo tieši mūsu komiteja būs atbildīga par to, lai vērstu uzmanību, komisijas uzmanību uz atsevišķiem aspektiem šajās programmās. Un kā jūs mums varētu palīdzēt šajā darbā? palīdzēt eh, saulēcīgi tagad, nevis pēc tam, kad komisija pabeigusi savu pārskatu. Tad tas, mēs tiešām to augstu vērtētu, ja jūs varētu sniegt palīdzīgu roku. Nu, varbūt šim brīdim arī pietiks ar šiem diviem jautājumiem no manas puses. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē, nu tad atkal vārds jums. Paldies priekšstādētāji, paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem. Mēģināšu atbildēt ar, uz visiem jautājumiem. Sākšu varbūt ar to, ko jūs nepat nu uzdevāt. Jautājums par uh, kosme un, uh, un apvārsnes 2020 eh, programmām. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka visas eh, komitejas um, ehm, alaža drīkst mums uzdot jautājumus par, par eh, kādiem tiesību aktiem vai programmām. Un kā šeit arī sagaidot darbu pie šo programmu vidusposmu pārskatu, jums ir viss tiesības lūgt mūsu palīdzību. Tā kā es vēlos jūs tiešām eh, rosināt arī nākotnē vērsties pie mums, ja jūs domājat, ka mēs varam ko palīdzēt. Ja mēs nevēlamies, lai mēs eh, strādātu un turpmāk nezinātu, vai jūs, jums šī informācija ir vajadzīga vai nē, ja jūs aizsīsieties pie mums eh, pēc kādas informācijas, tad mēs āšu varam jūs arī attiecīgi informēt. Bet par šīm programmām tādām kā apvārsis 2020 un kosmi, vēl neesam veikuši revīziju attiecībā uz šo programmu īstenošanu, jo tās joprojām atrodas ļoti agrīnā īstenošanas stadijā. Tā kā, nu, tur neko daudz nav ko auditēt šobrīd, tieši tādēļ arī to nesam paveikuši. Bet 2012. gadā sniedzām atzinumu padomēji un jums par uh, programmu apvāršas 2020, kā to izstrādājas komisija. Nu, šis atzinums, protams, tagad būtu nedaudz jāaktualizē, bet uh, mūsu ikgadējā ziņojumā par 2014. gadu kurš nāks klajā nākamajā, kaut kad novembra beigās. Un mēs eh, tiešām skatīsimies to, kā tad apvāršas 20, 20 objekti ir atspogļoti dalībās kohēzijas programmās. Un līdz tekus 14. Eh, gada gadējiem pārskatām, mēs tāpat arī izcelsim vairākus citus jautājumus un riskus, kas saistās ar um, programmas apvērsnes 2020 īstenošanu. Tātad vispār varēsiet sagaidīt nākamēnes. Un tad vēl plānojam, bet esmu pagaidām tikai tādā plānošanas stadijā tiešām. 15. gada iegadējā ziņojumā, un tas, protams, tiks publicēts tikai 16. gada beigās, tur pievērsīsim uzmanību tam, kā tad komisija ir eh, izvērsusi Eiropa 2020 vidusposma stratēģiju, un jau sevišķi programmas apvārsnes 2020 eh, izvērtējumu. Nu, un tad jūs, jūs vaicājāt, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, kuras mēs uztaustām savā, savos uh, auditos. Nu, kļūdas ir visdažādākās. Te es varbūt vairāk runāšu par mūsu iegadējo ziņojumu, bet um, tātad uh, kļūdas ir uh, uz atbalstu pretendējušās izmaksās un, un, un, un tā, piemēram, PVN, par ko vēlas saņemt kompensāciju. Ļoti bieži tas nepareiz aprēķināts. Ap, Un tālāk ir uh, atbalstīsīgie projekti, jeb saņēmēji, nu, kā piemēram minūtīvs atbalsts neinovatīviem projektiem. Un uh, tāpat uh, nereti liels, liela uzņēmuma izliekās par MVU, tur, kur atbalsts pienākās MVU, to reāli saņem lielās kompānijas. Un tad vēl viena lielākajām kļūdām, biežāk izplatītajām kļūdām saistās ar valsts iepirkumu procedūrām. Nu, tur nu ir ļoti daudz piemēru, piemēram, piemēram kā līguma darbības joma tiek mainīta pēc tam, ka nauda jau ir piešķirta un, un līgums parakstīts. Bet iepašajos ziņojumos vēl skatāmies, vai programma dod uh, pievienoto vērtību Eiropas Savienībai, un nu, vai nauda ir efektīvi izmantota, vai līdzekļi ir efektīvi izmantota. Nu, un tagad uh, mēs esam lēmuši uzlabot sadarbību ar parlamentu, sākām ar šo te CCC komiteju, un tad skatīsimies, kas tad ir tie. Ja pamatotākie, adekvātākie jautājumi, kas būtu jākontrolē. Protams, mūsu rocībā nav tik daudz resursu, lai varētu apmierināt visas vajadzības un vēlmes, nu, bet katrā ziņā varam izcelt um, prioritārākos un uz tiem arī tad koncentrēties un piestrādāt. Un mēs um, izmantojam starptautiskos audītas standārtus. Un tuvākajā nākotnē grasāmies ķerties klāt eh, bēgļu jautājumu. Es domāju, tas ļoti aktuāls jautājums, kas tiešām pelnīs mūsu uzmanību. Bet, protams, uzklausīsim arī jums domas par eh, vēlamajām prioritātēm. Un diskusija par to, kā tad labāk palīdzēt parlamentam. Nu, protams, ekonomikam komiteja mūsu svarīgākais, lielākais partneris, bet nereti. Nereti mēs varam veidot labu sadarbību un sniegt labas rekomendācijas ar īpašajām komitejām. Un piedalīties eh, dažādās diskusijās, kas te šajās komitejās norit. Nu, minēšu dažus eh, piemērus tam, ko jūs eh, vecājāt, kādi mūsu gatavojamie ziņojumi, ko varat sagaidīt šī gada beigās un nākamā gada sākumā. Viens no tā, ko es pieminēju, tad kā uzlabot energo drošības. Um, jautājums eh, energo piegādes, kā tad eh, veidot kopēju energo tirgu. Nu, es zinu, ka jūs komentējat lielu interesi par šiem jautājumiem. Tad eh, nākamā gada janvārī sagaidīsiet mūsu atziņu par to, vai EIT ir atbilstošais instruments, lai sakmētu inovācijas Eiropā. Tātad, vai Eiropas inovācija un tehnoloģija institūts ir tiešām tas adekvātais instruments, lai nodrošinātu inovāciju izaugsmē Eiropā. Un tālāk runa par kodola jautājumiem. Nākamā gada jūnijā tātad par kodola reaktoru slēgšanu. Un tad nezinu, vai tas jūs īpaši interesē vai nē, bet eh, biodegviela politika būs mūsu uzmanības redzes lokā. Tas gan vairāk ietilpst vidas komitejas kompetencē, bet nu, varbūt arī jums tur ir šāda tā teikšana. tāpat arī kravu pārvadājumu uz dzelzceļiem. Tas gan ir Trump komitejas kompetencija vairāk, bet varbūt arī jūs tas interesē. Nu, tiešām tas jau būtu labs mūsu sanāksmes eh, iznākums, ja jūs atzīmēt, kur tad jums ir interesi šajos īpašajos ziņojumos. Esmu pats bijis parlamenta loceklis, ja divus trīs mūsu īpašos eh, ziņojumus gadā jūs, jūs liekat aiz augsts, tā sacīt, tas ir ļoti labs iznākums, un tas jau daudz laika nepieprasa. Nu, tad tās īsumā bija mans atbildes uz jautājumiem. A... Lielas paldies. Nu, varam uzklausīt eh, vēl vienu papildu jautājumu, nedaudz vēlāk, mm, bet um, uzdošu tagad es savu jautājumu. Kādos apstākļos mums vajadzētu vai. Um, Vai mēs varētu šaut šīs bultas? Uh, tā labot kļūdas, uh, kā saka, un uh, kādi būtu kriteriji, lai to darītu. Nākamais jautājums. Paldies, man vairāk jautājumi tieši par kolēģi kompetences lauciņu. Uh, Jūs eh, um, runājāt eh, par jūsu vēlmi attīstīt eh, MVU, un um, bieži gan mums ir grūtības uh, saņemt līdzekļus MVU sektoram no mūsu fondiem. Mums uh, bieži trūkst resursu, trūkst kapacitātes, trūkst uh, zināšanu. Mm bieži, teiksim, nepieciešams augsta līmeņa e, inženieris, e, e, lai izdibinātu visas prasības attiecībā uz anketas aizpildīšanu. Un um, tad arī uh, uzņēmumi bieži nesaņem līdzekļus laicīgi. Uh, Un uh, notiek arī tā, ka uzņēmumi bankrotē pirms uh, nauda beidzot ienāk, kaut arī tā tiks, tika pienācīgi pieprasīta un, un saņemta. Un visa šī situācija atgādina nedaudz uh, lohnes monstru, visa šī birokrātija, kas te veidojas, varbūt jūs varētu piedāvāt savu risinājumu. Paldies! Es varbūt pievērsīšos pēdējiem jautājumam. Nu, protams, lēmumi atkarīgi no jums. Mēs aplūkojam tikai dažus aspektus. Gatavojam šos īpašos ziņojumus, cenšamies palīdzēt. Jā, un ir bijuši jautājumi konkrēti par MVU. Vienu piemēru es jau pieminēju. Un, teiksim, e-tirzniecība. Par to tika publiskots mūsu ziņojums pirms mēneša aptuveni. Mēs tieši runājam, kā uzņēmumi var izmantot šīs naudas, lai uzlabotu e-tirzniecības aspektus. Un tad uh, bija vēl viens ziņojums uh, saistīts ar um, korporatīvo biznesu. Un tur arī runa bija par MVU, bija paredzēts uh, ES finansējums um, maziem uzņēmējiem, par to mēs arī izteicāmies, un bieži vēl vairāki ziņojumi par to pašu tēmu. Tad varbūt uh, labāk, lai sekretariāts sagatavoja šo sarakstu, un tam jūs to saņemsiet un varēsiet redzēt, kādos ziņojumos uh, mēs par to runājām, un, ja vēlaties, te varat uzaicināt atsevišķo ziņojumu autorus, kas var ierasties un pastāstīt vairāk par mani. Un tad eh, tika jautāts par krāpšanu. Nu, ir kļūdas, bet kļūdas nav pielīdzināmas krāpšanai. Ikgadējā programmā mēs, eh, programmas sagatavošanas eh, ietvaros, mēs izpētējām 1200 transakcijas un 14 gadījumās atklājām krāpšanu. Un Visos šajos gadījumos mēs pārsūtījām informāciju Olaf, un tagad ir viņu ziņā, ko ar to darīt. Bet, nu, ir atšķirības starp mm, krāpniecību un kļūdām, kas var tikt eh, pielaistas. Mm. Tā tad eh, man būtu tāds jautājums. Uh, Uz ko tagad fokusēties? Kādi rezultāti? Kokobu mums ir šāda komiteja, budžeta kontrolas komiteja, nu, budžeta kontrola ir mūsu prioritāte. Mēs mūsu komiteja vēlamies saņemt attiecīgo informāciju, izmantojot sekretariātu. Ja iespējams, mēs jūs uzaicināsim vēl ar mums diskutēt. Un, un trešais jautājums, mm, ko uzdevam jau sākumā kā komunicēt labāk, nu tad tiekoties biežāk. Un tieši kaut ko būvu formātā. Šī ir komiteja, kas atbildīga Eiropas līmenī par situāciju, bet arī mūsu komiteja vēlas piedalīties darbos. Lūdzu, informējiet mūs, ja ir iespējama tikšanās. Paldies par to, ka ieradāties, par skaidrojumiem, un mēs ceram uz labu sadarbību ar revīzijas palātu. Dargi kolēģi, ar to mūsu pirmais uh, punkts ir izskatīts, un otrais punkts ir elektroniskā balsošana. Mums jāgaida līdz pulksten desmitiem, jo elektroniskā balsošana sāksies pulksten desmitos. Um, bet uh, par procedūru te uh, šķiet kolēģis vēlas izteikties. Jā, par koordinātoru priekšlikumu noteikumu attiecībā uz punktu sistēmu un ziņojumu vērtēšanu. Par to daudziem kolēģiem ir šaubas mūsu grupā tīpaši. Es vēlos atbalstīt Temprano kungu. Mums tiešām ir ļoti nopietnas bažas. Iepriekšējā sistēma bija uzticama, stabila, mēs zinājām, kur mēs stāvējam. Ar, tagad ar šī brīža sistēmu es nezinu, vai tas tā būs. Un šī jaunā sistēma diskriminē mazas grupas, un tas ir ļoti skumji. Domājot par demokrātiskiem procesiem šajā palātā ir tīpaši. Tātad paturiet to prātā, lūdzu. Es uh, lūdzu uh, kolēģis atbalstīt Temburāno kunga grozējumus un uh, doktoras uh, Barbaras Kebalas grozējumus, ja tiks balsots par šo priekšlikumu. Paldies! Mūsu koordinatori noteikti ņems vērā jūsu viedokli. Mūsu sanāksme tagad tiek. Mūsu koordinātora sanāksme sāksies uh, uzreiz pēc uh, elektroniskās balsošanas procedūras beigšanas. Un tagad mēs gatavojamies elektroniskajai balsošanai, kas sāksies pulksten desmitos. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dargi kolēģi, dāmas un kungi, mums um, ir daudz darbiņu, mm, daudz ir jābalso šodien. Un es nezinu, vai mēs būsim gatavi pabeigt visu līdz pulkstens 11. Vai, vai mums izdosies visu pabeigt līdz pulkstens 11. Atvainojiet par to mm, Līdz ar to mums jāsāk nekavējoties. Es domāju, ka tas prasīs vairāk par stundu, aptu, nedaudz vairāk par stundu, un tas jums jāpaturprātām. Start from the test vote. Tad uh, izmēģinājuma balsojums, lūdzu. Tests. Uh, balsošanas tests ielieciet uh, balsošanas kartes uh, tam paredzētajās atverēs un um, nobalsojiet uh, tagad par jautājumu, vai jums patīk, ka mūsu komitejas sanāksmes notiek uh, šeit hemiciklā. Has anybody voted? Tagad uh, sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. You see the result. Rezultāts ir redzams uz ekrāna. Now we go to the first report. Un tagad skatīsim pirmo ziņojumu. pēc eh, šī izmēģinājuma balsojuma esat gatavi visam, un kolēģis Henkels, vicepriekšsēdis, vēlas pastāstīt par vakardienas uzklausīšanu. Jā, priekšsēdē man bija tas prieks un gods jūs arestāt vakar un uh, vadīt uh, eh, publisku uzklausīšanu, noklausīšanu, uzklausīšanos par pārsvērts industrijas digitalizāciju. Viedušies trīs uh, akadēmisko aprindu pārstāvi no Eiropas, bija tāpat arobiedrība pārstāvis. Nu, jāsaka, ka šī uzklausīšana nebija īpaši plaši apmeklēta, bet eh, es domāju, ka tā ir tāda necieņas izpausme pret šiem cilvēkiem, kas eh, ieradās šeit. Neviens no grupas, kas ierosināja šo uzklausīšanu, pat atbildēja, nebija ieradies uz uzklausīšanu. Tikai to es lūk vēlējos uzsvērt. Paldies! Uh, well, uh, our... Labi ja mūsu vicepriekšsēdētājiem pilnīgi taisnība. Ja mēs ierosinām uzklausīšanu un aicinām svarīgus, svarīgus runātājus, un viņi ierodas parlamentā, tad mūsu pienākums ir būt klāt. Daudziem, ja ne visiem. Dargie kolēģi, turpināsim ar pirmo ziņojumu mūsu sarakstā. Rekomendācijas pirmajam lasējumam par sastāpēs savietojāmības risinājumiem Eiropas publiskiem pārvaldēm, uzņēmumiem un pilsoņiem ISA 2. Sastarpējā savietojamība kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai. Karlos Zoriņo ir referents. Te ir paredzēts personāla balsojums. Uh, Tikai viens balsojums. Un uh, sākam balsot. The, has, has everybody voted? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts ir skaidrs. Paldies. Paldies referentam. Tā ir mūsu diskusija. diskusijām starp trim iestādēm. Un otrais ļoti līdzīgs balsojums um, par uh, atvērtu piekļuvi internetam, universāliem pakalpojumiem un lietotā tiesībām attiecībā uz komunikāciju tīkliem. Uh, Pilāra de Castillo ir referenta, diskusija bija ļoti uh, dzīva par šo tēmu, un tagad gatavojamies uh, otriem lasējumam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Lielas paldies! Ir skaidrs, ka esam uzvarējuši. Apsveicam referenti! Tagad nākamais uh, ziņojums ir par uh, nedārgo metālu uh, industriju un tās noturīgu attīstīšanu. Uh, EPP ir uh, lūgums attiecībā uz 15. kompromisu priekšlikumu balsot tur uh, ar personāla balsojumu lūdzu, ja var. Labi, es to atcerēšos. Paldies! Tas ir atzīmēts. Un tagad arī sāksim. Pirmas grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. 13 par pret atturas pieņemts. 4 un 12 identiski kopā balsojam par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 10 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, pieņemts. 15 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23 par, pret, pārbaudīsim elektroniski 23. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 par, paret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, atvainojiet par to. 24. Beidzam balsot. Dedesmit septiņi par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 27. tagad. Beidzam balsot pieņemts. Otrais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3. 3 par pret atturas pieņemts. 37 par pret atturas pieņemts atturas Pārbaudām elektroniski. 37. Sociālisti, demokrāti, viens par daudz no jūsu rindām. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 66 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 69 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 69. atvainojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 8 par. Pret atturas pieņemts 73 par. Pret atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. No EPP grupas viens par daudz. 73 tagad. Beidzam balsot. Noraidīts 74 par. Pret. Pārbaudām elektroniski. 74. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 75 par. Pret. Atturas pieņemts. 77 par. Pret. Atturas pieņemts. 78 par. Pret. Atturas pieņemts. 81, 83, 74, 85, 82 kopā par pretaturs pieņemts 86. Atei bija mutiskais grozījums, ko es neievēroju, atvainojiet, zaļiem aizstāt uh, automobiļu industriju un uh, aeronavigācijas industriju ar transporta industriju Vai piekrītat? Nu, praktiski mēs nobalsojam pār šiem pieciem grozījumiem, tātad piekrītat arī šim te. Ļoti labi. 86. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais kompromiss par. Astoņdesmit seši tika noraidīts. Pārbaudīsim 86. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm, bet bija labi pārbaudīt. Devietais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit deviņi par, pret, atturas, 79, pārbaudām elektroniski, 79. Beidzam balsot. Pieņemts. 80 par. Pret. Atturas noraidīts. 92 par. Pret atturas pieņemts. 90 par. Pret. Atturas noraidīts. 91 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 91. Pārbaudīsim 91. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. 87 par. Pret. Atturas noraidīts. 89 par. Pret. Atturas pieņemts. 93 par. Pret. Atturas noraidīts. 94 par. Pret pret atturas pārbaudīsim 94. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 125 par pret. Atturas pieņemts. 95 par pret. Atturas pārbaudīsim. 95. Sākam, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. Jā, labi, pārbaudām. Lūdzu, kompromiss desmit. Kompromiss desmit. Beidzam balsot, noraidīts. Bet bija labi pārbaudīt. Paldies, ka norādījāt uz to. 88 par. Is nothing about HH.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 par to mums nav jābalso, tas atkrīt. 96 par, pret, atturas, noraidīts. 99 par, pret, atturas, noraidīts. 100 par, pret, atturas, noraidīts. 101 par, pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. 102 par. Pret atturas pieņemts. 103 par. Pret atturas pieņemts. 110 par. Pret. 110 pārbaudīsim. Elektroniski pārbaudām 110 beidzam balsot. ir noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 118 par pret atturas pieņemts noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Nebija viegli, varbūt ir vērts pārbaudīt. 13. kompromisu lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 136 par, pret, atturas noraidīts 138 par pret pārbaudīsim 138. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 14 par pret atturas pieņemts. 146 par pret atturas pieņemts pieņemts. Un tagad kompromiss 15 EPP lūdza personālo balsojumu. Un tā mēs arī darām. Sākam balsot. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 156 par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 Pārbaudīsim tomēr. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18 par. Pret. Pārbaudīsim. 18. Beidzam balsot. Oredīts. 167 par pret atturas noraidīts 168 par pret atturas noraidīts 170 par pret pārbaudīsim 170. Beidzam balsot. Pieņemts 171 par. Tas atkrīt. is the next. 174, okay. Uh, 175, in favor? 175, par, pret. Priekšsēdētāji, kāpēc 171 atkrīt? 171 atkrīt, jo 170 tika pieņemts. Tas ir tas iemesls. Ja 170. tiek pieņemts, 171. atkrīt. 173 un 4 arī atkrīt. Balsojam par 175. Un pēc tam par 172. Tagad 175 par pret. Pārbaudām 175. Beidzam balsot. Pieņemts. 172. Par. Pret. Atturas noraidīts. 179. 169 atvainojiet par. Pret. Atturas noraidīts. 176 par. Pret Pārbaudīsim 176. Beidzam balsot. Noraidīts. Dieniņi. 177 par pret atturas. Pārbaudīsim 177 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Thank you. Kompromis eh, ne. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 181. par pret atturas pieņemts. 189 par pret atturas pieņemts. 191, 192, 193. Tie visi ir identiski. Balsosim par tiem kopā par pret Norādīts. Mm, nē, tomēr pārbaudīsim. Tagad beidzam balsot par šiem četriem grozījumiem. Pieņemts. Divdesmit kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 109. grozījums par, pret, Atturas pārbaudīsim. 199. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromis 21 par. Pret atturas pieņemts. 217 par. Pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim. 217 pārbaudām elektroniskais balsojums, tagad beidzam balsot. Pieņemts. 218 par pret atturas pārbaudām. 218. Beidzam balsot. Norādīts. 219 par pret atturas pārbaudām atturas norādīts. Grozījums 220 par pret atturas pieņemts. 222 par pret pārbaudām 222 pārbaudām. Beidzam pasot. Pieņemts. Kompromis 22 par pret atturas pieņemts. 23 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 23. kompromiss. Beidzam balsot. Norādīts. 23. kompromiss norādīts. 229 un 230 par tiem balsojam kopā par pret atturas pārbaudām par abiem 229 un 230 kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt divdesmit piektais. 225. par pret atturas noraidīts. 233 par pret atturas pārbaudām. 233 pārbaudām. Beidzam balsot. Norādīts 24. konkrēt par. Pret. Norādīts. Pieņemts divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Tā atkrīt, jo, jo tas bija kompromiss. 24 bija pozitīvas, tad otrā daļa atkrīt 244. 241, 242, pa tiem kopā, jo tie ir identiskie. Par. Pret Pārbaudām. Tie divi grozījumi - 241. un 242. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 25 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 26 par. Pret atturas pieņemts. 247 par. Pret atturas pieņemts Norēdīts. Kompromiss 27 par. Pret atturas. Pieņemts. 251 par. Pret atturas. Pārbaudām šo. 251. Beidzam pasot. Norādīts. 252. par. Pret atturas norēdīts. 25. trešais par pret atturas pārbaudīsim. 25. trešo. Beidzam balsot. Noraidīts. 261. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 262. par. Pret. Pārbaudām. 262. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 263 par. Pret Pārbaudām 263. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 29 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Mēs pārbaudām tagad 29. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad gala balsojums. Protams, eh, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņēmums, kā jūs redzat. 47 pār 11 pret 3 atturējušies. Sirsnīgi apsveicam mūsu referentu kolēģi Eduardu Matēnu. Labi, tagad mēs varam pāriet pie ziņojuma, kur eh, sastādīs eh, Levandovska kungs par eh, kapitāla tirgus savienību. Un efektīvāku ietvaru Eiropas Savienības finansu regulējumu. Jā, tas ir eh, par izaicinājumu Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu regulācijai. regulai. Tagad sāksim. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudām pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Gro, otrais grozījums par. Pret. Atturas. Norādīts. Kompromis viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums. Pirmā daļa. Tas ir divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Pirmo daļu pārbaudām. Septītais grozījums. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Otrā daļa atkrīt, jo pirmais kompromiss tika pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Desmit par, pret, atturas, norādīts. Vienpadsmit par, pret, atturas, norādīts Pārbaudām 11 no grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 2 par. Pret atturas. Pieņemts 20. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts 29 par, pret, atturas, norādīts 31 par, pret, atturas, pārbaudām 31. Beidzam balsot. Norādīts. Ļoti skaidrs rezultāts. 32 par. Pret. Atturas. pārbaudām. Lūdzu, celiet kārtīgi rokas, jo es nevaru visu saskatīt. 32. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celiet kārtīgi rokas, jo es nevaru citādi saskatīt, kā jūs balsot. 3, 3 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 3, 4 pār. Pret. Pārbaudām. 34. Beidzam balsot. Pieņemts. 3-5 par. Pret. Atturas. Norādīts. 3-6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4. kompromis par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 47 par. Pret. Atturas. Norādīts. 48 par. Pret atturas pārbaudām šo 48. Beidzam balsot. Noraidīts. 49 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 50 par. Pret. Pārbaudīsim 50. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, kolēģi, celiet rokas. Es zinu, ka esat noguruši. 51 par pret atturas pārbaudām. 51. Beidzam balsot. Norādīts. 52 par pret atturas pārbaudām 52, lūdzu, pārbaudām. Beidzam balsot. Norādīts. 53 par. Pret. Atturas. Norādīts. 54 par. Pret. Atturas. Norādīts. Kompromis 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 58. Tas bija gojas pieteikums atsevišķam balsojumam. Pēc gojas pieprasējuma par 58. Par, pret, atturas, norādīts. 62 par, pret, tas ir norādīts. 63 par, pret, atturas, norādīts. 64 par, pret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 atturas pārbaudīsim 70. Pārbaudām 70. Beidzam balsot. Pieņemts. 71 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 72 par. Pret. Pārbaudām. 72. Balsojam par 72. Elektroniskā pārbaude. Beidzam balsot. Norēdīts. Un gala balsojums elektroniski balsojam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Viens tautas partijas ir par daudz. Tas ir pieņemts. 50 pār, 8 pret, 6 atturējušies. Kolēģi Levandovskis veicam, Januš Levandovskis. Thank you very much. Now we go. Tālāk pārējiem pie nākamā un, un uh, pēdējā atzinuma, par ko ir jābalso. Three bingos, five bingos. Right thriving, thriving, thriving, thriving. Jā. Jā. Oral question. Notiesks jautājums ceļā uz uh, plaukstošu ekonomiku, kas balstīt uz datiem. Referents šeit ir Bārbara Kapelskundze. Tas ir uh, tātad notiesks jautājums uh, un līdz ar to sākumā balsojam par šo mutisko jautājumu. Aiziet, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc atturējušies pārējie balsojuši par. Nu, tā ķeramies klāt uh, rezolūcijas projektam. Tā ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kas balstītu uz datiem. Bā, tātad, uh, kā pilskundze referenta pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, kas pret, kas atturās pieņems. Nu, ļoti sarežģīts balsojums mums ir tālāk. Tā vismaz, nu, ja mēs, ja jūs esat sociāli demokrāts, IMCO B, grozījums IMCO B pārpret atturās pieņems. IMCO C grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Trešais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Piektais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Sastais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Septītais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Astotais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 42. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 42. grozījums. Kolēģi! Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 49. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Balsam elektroniski par 49. grozījumu. Beidzam balsot. Ak, tu tētiņ, nevarēja redzēt jūsu rokas tiešām, nu, ko lai darītu? Devītais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 56. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 11. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 12. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 98. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 14. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 122. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 15. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 173. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 16. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. 17. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 18. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 19. kompromiss, kas par, kas pret, atturās, pieņems. Tas, protams, bija kompromiss, laikam pārties, jo saka, priekšsēdās 97. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 70. grozījums, kas par, pret, Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 70. grozījumu. Uzzīmes balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss par. Pret. Atturos. Pieņemts. 137. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 21. Eh, kompromiss par pret atturās pieņemts. 22. kompromiss par pret atturās pieņemts. 148. grozījums par, pret, atturās norēdīts. 150. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 156. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Balsam elektroniski par 156. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 155. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 24. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņems. 164. grozījums. Kas par? 164. un 165. grozījums ir identiski. Balsojam par tiem abiem kopā. Kas par? Kas pret? Atturās norēdīts. 166. grozījums par. Pret. Atturās norēdīts. 167. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņems 168. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņems 25. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems 26. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 182. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 182. grozījumu. Grozījums numurs 182. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. 27. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 237. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Norēdīts. 28. grozījums. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim balsām elektronis par 28. kompromisu. Tātad balsām elektronis par 28. kompromisu. Droši paliek nedroši. Galvā tas ir kompromiss. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk kompromiss 28a. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Kompromiss numur 29. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 30. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 31. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 30. Otrais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 33. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems pieņemts. 34. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 35. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 36. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 37. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Un mm, palaidām garam kādu grozījumu atvainojas priekšsēdētājs. Pirms 39. kompromisa mums bija jābalso par 228. grozījumu. Kas balso par? Pret. Atturēs pieņems. Un tagad 39. kompromiss. Kas par? Pret. Atturēs pieņems. 31. grozījums. Kas par? Pret. Atturēs Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Drošs paliek nedrošs. Beidzam balsot. Un noraidīts. 235. grozījums. Kas par? Pret. Atturēs. Pieņems. 239. grozījums. Kas par? Pret. Atturēs. Noraidīts. 241. grozījums. Kas par? Pret pret, atturās. Nu, nāksies arī šo balsojumu pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 241. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 242. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 41. kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Un tagad um, gala balsojums. Balsojam elektroniski par uh, visu uh, rezolūcijas projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 balsis. Uh, pār, 9 atturējušies, 5 balsojuši pret. Sirsnīgi sveicam uh, Bārbara Kapels kundzi par uh, jūsu veikumu. Jūsu dokuments ir pieņemts. Now coordinators and it's three o'clock. <coughs> Now, dear colleagues. Nu, tagad, dārgie kolēģi, sakos koordinatoru sanāksme, bet visiem tiem nu, kolēģiem tad lieku pie sirds, ka trijos pēcpusdienā. Ja? Mums būs kopējā komitejas eh, sanāksme, tātad kopā sanāks divas komitejas un dārgie draugi, dāmas un kungi. Lūdzu, um, lieciet to aiz auss. Kopēja sanāksme ar IMCO komiteju pusdien trijos pēcpusdienā. Un eh, aicinu jūs visus um, apzinīgi ierasties uz šo sanāksmi. Mums ir nepieciešama um, tāda pilnvērtīgi mūsu komitejas pārstāvniecību ceru, ka simtprocentīgi viss no jums arī ieradīsies pulksten trijos, bet tagad sekos koordinatoru sanāksme.